Monsieur Campus. Monsieur Campus.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

Kolēģi, kolēģi. Godātie kolēģi, atsākam sanāksmi. Proceso verbale della Iepriekšējās sanāksmes, respektīvi vakardienas sanāksmes protokols ir